valsts um, tiesības un privilēģijas. Un tagad mēs pāriesim pie uh, šīs pēcpusdienas uh, balsojumiem. Mēs sāksim ar Žeinfelda ziņojumu tabaks izstrādām nelikumīgas tirzniecības novēršana. Te mums uh, jābalso par visu ziņojumu. Personāla balsojums paredzēts. Sākam balsot. Se avete votato tutti, la votazione. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Beidzam balsot tagad. Ir pieņemts. Nākamais ir Lange ziņojums. Ieteikums atvainojiet. Vienotas tehniskās prasības riteņu transporta līdzekļiem. Balsojam par visu ieteikumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Fisas ekšēlā ieteikums. Tirsniecības nolīgums starp ES Kolumbiju un Peru. Balsojam uzreiz par visu tekstu personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Kā vadā ieteikums ciešāku sadarbību starptautisku pārmantisku attiecību jomā? Viens balsojums paredzēts, kas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad Andersona ziņojums. Andersonas ziņojums par tabakas izstrādāt nelikumīgas tirzniecības novēršanu ar personālu balsojumu. Arī šoreiz balsām vienu reizi sākam balsot. Visi nobalsojuši beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Ferbēra ziņojums par finanšu instrumentu tirgiem. Otrais grozījums par. Paceļot roku lūdzu. Paldies. Pa pret atturas pieņemts. Bloks numur viens. Atkrīt tad komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Un normatīva rezolūcija ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Nākamais eh, Ferbera ziņojums - finanšu instrumentu tirgi, ļaunprātīgi tirgus izmantošana un vērtspapīra norēķini. Mums ir otrais grozījums. Par otro grozījumu lūdzu balsojam par, pret, atturas pieņemts un pirmais grozējums um, atkrīt. Komisijas priekšlikums pacelt rokas par atturas pieņemts. Un normatīvā rezolūcija ar personālu balsojumu sākam balsot. Paldies, beidzam balsot. Ir pieņemts. Gads tas ziņojums revizijas palāca locekļu iecelšana, arī man tas uh, Šadžuš. Ir paredzēta aizklāta balsošana. Sākam balsot. E Beidzam balsot. Ir pieņemts. Preda ziņojums, 2015. gada ziņojums par politikas saskaņotību attīstībai. Pēc astotā panta mums ir Gerens kunga mutiskais grozījums. Viņam ir vārds lūdzu Gerens kungs. Ar mikrofonu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es a, piedāvāju mutisko grozījumu sakojošā redakcijā Eiropas parlaments a, piedāvā šķīrietismas mehānismu, kas ir Eiropas komisijas priekšsēdētāja rīcībā, tiek ieviests, lai politika būtu saskanīga un lai novērstu nesaskanības starp dažādajām Eiropas Savienības politikām, un komisijas priekšsēdētājs var pilnībā izmantot savu politisko atbildību par um, lielajām politiskajām tēmām un būtiskākajiem um, no virzieniem CPD jomā. Pateikšu, kādēļ, ja to apstiprināsim, tad tikai apstiprināsim turpināsim 2013. gada mana ziņojuma balsojumu par PCD, un ja mēs to noraidīsim, tad mēs neizmantosim būtisku uh, iespēju izmantot instrumentu, uh, lai uh, mēs varētu uh, labāk izmantot uh, šķīrē iespējas un uh, noraidot. Uh, um, rīkosimies tā, ka saskanīgā, koherentā politika uh, paliek uh, kā nazis bez asmeņa, ko nevar izmantot. Paldies. Chiedere se c'è opposizione. Mums, uh, vai, vai jums ir pozīcija par motisko uh, grozījumu, vai mums ir 40 deputāti, kas uh, stāv kājās, kas pieceļas? Jā. Ja. Šajā gadījumā Mēs neņemsim vērā šo mutisko grozījumu un mēs ejam tālāk ar mūsu sarakstu. Desmitais pants, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. 11. pants, divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 15. Um, pants, sākotnējs teksts. Lūdzu par, pret, atturas pieņemts. 18. pants divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts Pieņemts. 21. pants, 4 daļās, 1 daļa par, pret, atturas, pieņemts, 2 daļa par, pret, atturas, pieņemts, 3 daļa par, pret, atturas, pieņemts, 4 daļa par, pret, atturas, pieņemts. 24. pants, sākotnēs teksts. Uh, par lūdzu paturēt roku pa, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. pants, divās daļās, pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts, otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. 30. pants, sākotnējs teksts, trīs daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, otrā daļa pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 33. punkts divās daļās. Pirmā daļa pats ļoti roku par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. punkts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 41. punkts eh, paceliet roku par pret atturas pieņemts. 42. punkts par pret atturas pieņemts. Apsvērums E par pret atturas pieņemts. Nu, es īsti neredzēju Eh, daļu no jums, tā kā pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un apsvērums F. Pats ļoti roku par, pret, atturas. Pārbaudīsim arī šo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tagad rezolūcija kā tāda ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Un e, tagad Hoibohas ziņojums jauna aliens pārtiks nodrošinājumu un uzturē jomā. Otrais divas daļas, pirmā daļa personālais balsojums. Nē, nē, elektroniski lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ceļam rokas par pret. Atturas pieņemts. Trešais ceļam rokas par pret. Atturas pieņemts. 15. otrais ievilkums sākamies teikt par pret. Atturas pieņemts. 18 roka ceļam par, pret, atturas, pieņemts. 22. divas daļas, pirmā daļa, paceļam rokas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 25. divas daļas, pirmās daļa, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Ceļam rokas par. Pret. Atturs. Pieņemts. 28. Eh, balsojam par. Pret. Atturas pieņemts. 34. pirmais divas daļas. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 34. 2. Sākotnējais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. 6. sākotnējais teksts, pirmā daļa par roku par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas pieņemts. 59. par tā pirma, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pārbaudīsim elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. par pret atturas pieņemts. 72. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Un tagad C eh, apsvērums, sākotnējais teksts par pret atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par visu tekstu kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Stolojana kunga ziņojums starptautisko grāmatvedības standartu izvērtējums. Šeit mēs balsojam par visu tekstu kopumā, personās balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. E, Tagan Van Ordena ziņojums miera atbalsta operācijas e, sadarbība ar ANO un Āfrikas Savienību. Sestais sākotnēs teksts par, pret, atturas, pieņemts. Devītais trīs daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret atturas pieņemts. Trešā daļa. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. ar par, pret, atturas, pieņemts. 16. sākotnējais teksts par, pret, atturas pieņemts. 18. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. Eh, par pret atturas pieņemts. 8. Eh, divas daļas eh, par pirmā par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. N, N apsvērums divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kopējais teksts, eh, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Tagad turpinām Čežaka kunga ziņojums par negodīgu tirdzniecības praksi pārtiks piegādes ķēdē. Šeit mums ir viens grozījums, ko iesniegusi Agri komiteja. Pirmais par pret autors pieņemts. Ceturtais atkal par pret autors pieņemts. Tagad par visu rezolūciju kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mekintāra ziņojums tehnoloģiski risinājumi ilgspējīgai lauksaimniecībai. Piektais paragrāfs divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa pa, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais paragrāfs divās daļās pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts otrā daļa par. Pret atturas pieņemts pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 20. paragrāfs par, pret, atturas pieņemts. 24. trīs daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. paragrāfs Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. paragrāfs 3 daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. paragrāfs. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 30. paragrāfs. Arī šeit personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. divās daļās pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa atkrīt. Nākamais 32. paragrāfs divās daļās pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 41. paragrāfs par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ot, 42. paragrāfs 3 daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Čet 47. Nē, labo priekšstādātājs 46. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 58. divās daļās pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, 70. paragrāfs divās daļās pirmā daļa par, pret, pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums B. Ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums C3 daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums I Ordināla teksts sāka um, balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums kūdivās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, apsvērums R. Divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Rezolūcija uh, kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Nākamais balsojums Uitamā kunga ziņojums inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšana Eiropas lauksaimniecību turpmākajā pārvaldē. Desmitais paragrāfs sākotnējā tekstā par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais paragrāfs par, pret, atturas, pieņemts. Trīsdesmit pirmais paragrāfs pirmā daļa par pret atturas pie, pieņemts. Otrā daļa 31. par pret atturas pieņemts. 32. paragrāfs 5. daļās 1. daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Bet lūdzu, tiešām lūdzu, skaidri Uh, parādiet uh, savu balsojumu. Vēlreiz otrā daļa, kas par? Pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturas. Es, man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim vēl vienreiz. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 33. paragrāfs divās daļās pirmā daļa par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 Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Apsvērums C divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. Apsvērums D sākotnējā tekstā divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums I divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts Apsvērums jau ja eh, divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Ja otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Bet nu tiešām ļoti tāds līdzīgs balsojums tagad rezolūcija kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. approvato. Pieņemts. Līdz ar to balsojumi ir noslēgušies. Tagad turpināsim ar balsojumu skaidrojumiem. Kolēģi, kas iet ārā no zāles, lūdzu, divu minūšu pārtraukums, lai visi var mierīgi doties ārā. Ne vienu minūti pārtraukumu izsludinu, pēc tam turpināsim ar balsu skaidrojumiem. Tagad sāksim uh, balsu skaidrojumus. Markus Ferbera uh, ziņojums. Finanšu instrumentu tirgi. Polčaka kungs, uh, viena minūte.